Kolēģi, līdz ar to mēs esam nobalsojuši. Un tagad mums, mēs esam gatavi noklausīties balsošanas skaidrojums. Faktiski es redzu, ka neviens nav lūdzu vārdu, lai skaidrotu savu nodoto balsi, bet, ja kādam ir iespējams arī rakstiskā formā ies, iesūtīt vēlāk balsošanas skaidrojumu. Un tagad mums ir pārtraukums līdz 11.30, un tad 11.30 mēs uzklausīsim.